darba kārtībā tagad ir debates par sešiem rezolūcijas eh, projektiem attiecībā uz Sīriju, konkrēti Muhanada Alhasanī lietu. Vispirms došu vārdu autoriem. Sākumā vārds Franciskai Brantneres kundzei uz divām minūtēm. Um, Priekšsēdētāji, paldies par man doto vārdu. Es vēlos runāt par Muhanada Alhasanī lietu. Viņš ir Viņš ir ievietots eh, cietumā, jo viņš aizstāvēja cilvēktiesības Sīrijā, un viņš spēlē ļoti svarīgu lomu, jo viņš arī mm, pārve, eh, viņš arī cieši uzraudzīja valsts augstākās drošības tiesas darbības metodas, un arī viņš eh, nodarbojas apcietināto apstākļu uzraudzību Sīrijā, un pašlaik viņš ir viens no šiem apcietinātajiem Sīrijas cietumā. Mēs vēlamies, lai Sīrija īsteno savus pienākumus un lai tā arī darbotos atbilstīgi starptautiskajiem normām par uh, pilsoņu tiesībām un arī uh, cīnīties pret spīdzināšanu un lai arī samazinātu represijas pret cilvēktiesību aizstāvjiem viņu ģimenēm un lai viņi varētu atbrīvot no politiskajiem apcietinātajiem miera aktivistiem tam līdzīgi. Arī pārakstot asociācijas partnerību, mēs zaļie piedāvājuši ceļu kārtas pieņemšanu pirms tiek parakstīts asociācijas līgums, kur galvenokārt tiek uzskaitīti mērķi, lai mēs uzlab, lai panāktu uzlabojumu cilvēktiesību jomā. Startautiskajās normās ir noteikts vairāk pienākumu, kas ir jārespektē valstīm un mūsu atbildība, Eiropas Savienības atbildība ir nodrošināt, lai uh, asociācijas līgums tiešām būtu ļoti labs instruments, lai arī īstenot šīs normas un to ievērošanu. Paldies par jūsu atbalstu rezolūcijai. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Veronikai Dekaizeles kundzei. Cik daudz laika? Priekšstādātājs kundze, viena minūte. Paldies! Paldies priekšstādātājs, priekšstādātāja kundzei Mani tiešām reizēm mulsina šī situācija, un es esmu vīlusies. Kāpēc mulsina? Tāpēc, ka startautiskajā plāksnē Sīrija pēdējo divu gadu laikā ir veikusi lielu ceļu. Viņa ir iestājusies uh, Vidusjūras Savienībā, uh, vairākas reizes bijusi par starpnieci sarežģītās starptautiskās sarunās, kā piemēram pavisam nesen, kad Irānā tika ieslodzīts cietumā jauns francūzis, un man jāsaka, ka uh, asociācijas līgums, kas vēl nav parakstīts, bet varētu ļoti drīz tikt parakstīts, š, tas, ka šis uh, process ir uzsākts, ir kaut kas ļoti pozitīvs. Iekšējā plāksnē tagad. Uh, Ir tiesa, ka ir ļoti labi elementi Sīrijā. Viņi ir uzņēmuši e, Irākas bēgļus, viņiem ir kulta brīvība, bet runāt par politiskajām un brīvībām un plurālismu, diemžēl situācija nav tāda, kādai vajadzētu būt. Atkārtojas situācijas, par kad ir represijas pret cilvēku tiesību aktīvistiem, kas tiek ieslodzīti cietumos, un mēs daudz kārt pēdējo gadu laikā esam iestājušies par to, lai tiktu atbrīvoti šie ieslodzītie. Divas reizes mums tas ir izdevies, bet Sīrijas cietumos vēl paliek cilvēki kā Laguēni, Albūnī un tagad ar Hasanī. Es gribētu nākt klajā ar vēstījumu Sīrijai Mēs vēlamies, lai Sīrija izietu no tās izolācijas, kādā tā kādu laiku atrodas. Mēs domājam, ka tā ir nozīmīga loma spēlējama starptautiskajā lomā, arēnā, to starp miera procesā tojas austrumos, bet ir jāpieļauj uh, plura, politiskais plurālisms un jāievēro cilvēktiesību aktīvistu viedoklis, jāievēro uh, konvencijas pret spīdzināšanu. Uh, Tas ir pašas Sīrijas interesēs. Un tas ir miera interesēs visā pasaulē un pirmkārt jau tuvojas austrumos. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Renātai Vēberes kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Muhameds Al-Hasani arī ir cilvēku tiesība aizstāvis, un Sīrijas varas iestādes viņu ir ieslodzījušas cietumā. Viņš ir politiskais mm, ieslodzītais, kura vienīgā vaina ir mm, vēlme aizstāvēt cilvēkus, ļaut viņiem piedalīties politiskās uh, aktivitātēs un būt pakļautiem taisnai tiesai. Vairāk, vairāku gadu garumā viņš nedrīkstēja ceļot, tiek pāraudzītas viņa telefona sarunas, viņa ēpasti tiek kontrolēti un to visu dara Sīrijas varas iestādes. Viņš ir bijis iebaidīts un tas notika pēc tam, kad viņš pārbaudīja to, kā darbojas Sīrijas augstākā tiesa un pēc tam viņš tika aizturēts. Viņam piesprieda uh, sodu par vairākiem krimināliem nodarījumiem, un īstenībā tie visi attiecas uz runas brīvību. Ja mēs runājam par viņa nelikumīgo aizturēšanu, atcerēsimies arī Alabonī kungu, kur, kuram piesprieda 12 gadus cietumā par to, ko ANO uh, arbitrācijas grupa uzskatīja par mierīgu politisko uzskatu paušanu. Sīrijas valdībai uh, Alasūnī kungs ir jāatbrīvo pēc iespējas ātrāk no cietuma, tas pats jādara ir Alabānī kungu, tas jādara bez jebkādiem priekšnoteikumiem, un viņiem ir uh, jāgarantē pilnīgi fiziska un garīga integritāte. Sīrijas varas iestādēm ir jābeidz iebaidīt cilvēktiesību tiesība aizstāvi, uh, pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, ņemot vērā 1980. Uh, gada ANO deklarāciju, kas uh, vērstos cilvēktiesību aizstāvjiem. Lielas paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies Vēbers kundze, un tagad uz vienu minūtu tā no kungs lūdzu. Paldies, es domāju, Sīrija vidējos austrumos ir ārkārtīgi nozīmīga valsts, un viņi var samazināt arī terorista aktivitātes Irānā, piemēram, to, kas norisinās Hezbollah ietvaros, bet viņi ir atbalstījuši arī arī uh, dažādas uh, terorista aktivitātes, piemēram, Libānā mēģinot paplašināt savu ietekmes sfēru. Uh, tur valda sekulārs režīms, un es domāju, ka uh, viņi ir. Uh, Viņi joprojām neatbalsta sieviešu tiesības, eh, bet eh, tur ir eh, pilnīga diktatūra, kas valda šajā valstī. Mūs patiešām nu, satrauc Muhanāda Alhasānī apcietināšana. Ja viņi vēlas, lai mēs viņus atbalstām un ņemam vērā asociāciju nolīgums, Alhasānī kungs ir jāatbrīvo neat, nekavējoties, un tāpat arī Alhānī kungs. Paldies! Köszönöm. Következő felszólaló kettő percben. Lielas paldies. Nākamajām runātājiem vārds uz divām minūtēm Korholas kundzei. Mies. Olen tyytyväinen, että rohkenimme nostaa syy. Esmu ļoti priecīga par to, ka mums ir pietiekami liela drosme, lai varētu apspriest šo gadījumu ar Sīriju. Esam nonākuši pie situācijas, kur mēs, eh, kur tiks parakstīts līgums, nolīgums ar Eiropas Savienību un Sīriju, un Eiropas Savienībā vajag pievērst arī uzmanību citiem aspektiem, ne tikai ekonomiskiem aspektiem. Par Muhamed Al-Hassanī viņš ir ieslodzīts neīstenojot eh, taisnīgu tiesas procesu, viņš tiek apsūdzēts par tautas gara vaināšanu. Un šī nav pirmā reize, kad tas tā notiek. 97. gadā mēs arī runājām par Kamelu Labuanī gadījumu, un joprojām viņš ir cietumā. Sīrijā ir vēl gars ceļ, ceļš mērojams, lai varētu uzskatīt, ka cilvēktiesību situācija šajā valstī ir laba un ļoti skumji, ka Eiropas Savienībā mums nav pietiekami lieli drosmes izteikt prasības zinām standartu ievērošanā, pirms mēs parakstām Eiropas Savienības Sīrijas asociācijas nolīgumu. Cilvēktiesības pasaulē nav kaut kādas izolētas salas. Viss ir savstarpēji saistīts, un ja mēs eh, ignorējam vienu vietu vai valsti pasaulē, tad tam būs ietekme citu vietu pasaulē. Mums ir jārīkojas, lai visi cilvēki varētu dzīvot godpilnu dzīvi. Paldies! Paldies! Vārds dots uh, pusotrajam minūtē Geriņa Dēriņas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Muhameds Al-Hasanī, viens no vadošiem cilvēktiesība aizstāvjiem, tika aizsargāts jūlijā. Uh, tiesas process notika aizslēgtām durvīm, viņa apsūdzēja par tautas garvājināšanu un nepatiesas informācijas izplatīšanu. Viņš jau tika iztaujāts iepriekš par viņa aktivitātēm un darbu kā cilvēktiesība aizstāvēja. Viņam liedza pamest valsti. Un un atbildīgi arī Human Rights Watch tiesas process bija inadekvāts un nebija neievērots cilvēktiesības. Un tad, jā, prasa uh, eh, Zīrijas iestādēm, lai tās īstenot un ievērot Eiropas Savienības uh, hārto pret uh, spīdzināšanu, ņemot vērā ciešā saikne starp Eiropu un Sīriju un ļoti nozīmīgo lomu, ko spēlē Sīrija, lai īstenotu tuvajos austrumos mieras un pārliecināt, ka Sīrija var panākt progresu šai jomā un uzlabot arī demokrātiju visā reģionā. Paldies! Paldies! Vārds minūtei Obermai kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka rezolūcijas aptvērums ir pilnīgi pareizs, bet ir jāņem vērā, kāds ir mūsu redzējums uz attiecībām ar Sīriju. Mums ir jārunā atklāta valoda, un mēs vēlamies, lai cilvēku tiesība aizstāvi varētu eh, būt pakļauti taisnīgai tiesu procedūram, un atcerēsimies arī otro pantu šajā nolīgumā. Protams, jāņem vērā Eh, ka Sīrija ir piedzīvojusi sarežģītu pagātni un tikai pirms uh, eh, 20 gadiem vēl joprojām uh, Austrum Eiropā pastāvēja teroristisku komunistu uh, režīmi. Mēs nedrīkstam aizvērt acis kliedzošu faktu priekšā, piemēram, arī Sīrijas tuvākajā apkārtnē Turcijā cilvēktiesības nevienmēr tiek ietkā, ie, ievērotas. Un tas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, ja viņi gribas eh, iestāties Eiropas Savienībā un ir jābūt gan reliģisko konfesiju, gan uh, vārda brīvībai, un Ahtis arī eh, savā ziņojumā to visu aplūko nedaudz savādāk. Paldies! Úgy látom, hogy a kecsdeáj... Uh... Liels paldies! Es domāju, ka ar to pašu uh, brīvās mikrofons beidzies, bet ja pasauli, kas mums grib runāt. Paldies. Es, protams, ārkārtīgi kritiski aplūkoju cilvēktiesību situāciju Sīrijā. Tā ir patiešām diktatūra, tā ir policijas valsts, un Alhasanī kungs ir nekavējotos jāatbrīvo no cietuma. Bet mums arī jāsaprot, ka Asāda kungs, kurš ir uh, spēris kādu solīt mums pretī, un viņa tēvs jau eh, runāja par to, kā labāk sadzīvot kopā kristiešiem ar musulmaņiem, Tādēļ mēs nevaram viņiem aizvērt deguna priekšā durvis. Un e, kāds augsts valstsvīrs teica, ka kristieši drošāk jūtas Sīrijā, nevis Irākā, kur, uz kuru tiek regulāri iz, uzdarīts spiediens no rietumu puses. Mums vajag uz šo valsti raudzīties savādāk. Protams, ir jārunā par cilvēktiesību pārkāpumiem, bet ir jāmēģina viņi mudināt tajā ceļā, ko viņi ir veikuši, mēģinot pietuvoties rietumu ideāliem. Un, protams, ir e, pareizā pieeja, kas ir jāizko kopi. Paldies! Eh, Ezekutām felkieram Kuņeva. Liels paldies! Un tagad es atkārtot vēlos dot vārdu komisāris kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisija patiešām saprot parlamenta bāžas par cilvēktiesību kliedzošo netaisnību Sīrijā. Un, protams, situācija, diemžēl, pēdējo mēnešu laikā ir pasliktinājusies. Ir e, bijušas e, netaisnīgas cilvēku aizturēšanas, e, viņiem ir aizliegts ceļot un ir arī citi viņa brīvības ierobežojumi. 28. augustā Al-Hasanī tika apcietināts. Viņš ir starptautiskās cilvēktiesības organizācijas vadītājs vadītājs, un viņš jau 15 gadu ir eh, darbojies cilvēktiesība asociācijā. Alhasanī kungs ir cilvēktiesība aizstāvis, un kāds varētu patiešām eh, saprast, ka šim arestam ir politiski motīvi. Eiropas Savienība jau ir paudusi savas bažas Sīrijas varas iestādēm. Viņiem, protams, ir jāievēro savas starptautiskās apņemšanās, arī jāievēro cilvēku tiesību deklarācijas, ko viņi paši ir parakstījuši. Un viņi arī ir viena no līguma līguma parakstītāju pusēm. Uh, Damaskā ieradās eh, Eiropas Savienības delegācija, tika diskutēts par to, kā efektīvāk iedzīvināt cilvēktiesību un demokrātijas principus šajā valstī. Patiešām mums ir jāturpina ievies dažādi pasākumi un jāturpina vērot, kādā veidā norisinās tiesas process pret cilvēktiesību aizstāvjiem šajā valstī. Jāturpina aizstāvēt arī pilsoniskā sabiedrība, dažādas nevalstiskās organizācijas un jāizmanto arī Eiropas Uh, drošības un cilvēktiesība instruments jāpapildina tas ar jaunām budžeta injekcijām. Protams, mēs nedrīkstam nolaist rokas, mums jāturpina palīdzēt Sīrijai. Es domāju, ka mēs patiešām varam daudz paveikt šajā reģionā un varētu pavēlkt vēl vairāk, ja parakstītu asociācijas nolīgumu. Noteikti Mm, nākamo nedēļu laikā tas tiks izdarīts. Ar šī nolīguma palīdzību mēs varēsim izveidot regulāru dialogu ar Sīriju, un tam būs arī konkrēti taustām rezultāti. Paldies! Köszönöm, asszonyom. A következő... Paldies, komisāris kundze. Debates beidzam un pārējām pie balsojuma saskaņā darba kārtību. Tagad balsīsim par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem pār cilvēktiesību aizstāvis slepkavībām Krievijā. Vispirms balsosim par kopējo četru politisko grupu rezolūciju.